par kuriem uh, balsojums notiks pēc šīm debatēm. Nākamais darbkārtības punkts ir debatas par Bahreinu, jo īpaši Nabēla Radžaba, Abhudali Alkavajā un Ibrahima Šarifa lietām. Vispirms autori Kelam kungs pirmais lūdzu vienu minūtu. Paldies. Šajā gadījumā mums ir nepieciešama līdzsvarota pieeja, apvienojot kritiku ar iedrošinājumiem. Mēs esam nobažījušies par tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu Bahreinā, tā skaitā pagājušajā gadu veiktā demonstrācija apspiešanā, un šoreiz mēs skaidri prasam vairāku politi ieslodzīto atbrīvošanu, it īpaši Nabil Rajab, Abdul Hadi, eh, Al-Havadža un Ibrahim Šarif. Tāpat laikā ir arī pozitīvs signāls, ka Bahreins valdība ir apņēmusies īstenot reformas pēc tam, kad eh, tika izdots eh, izmeklēšanas komitejas eh, ziņojums. Tāpat arī mēs aicinām pārskatīt kriminālu kodeksu, kas ļautu izveidot neatkarīgu tiesvaru. Tāpat ir nepieciešams veicināt dialogu, kas jau ir uzsākts Mēs cieši uzraudzīsim situāciju, paudīsim savu kritiku, bet arī iedrošināsim Bahreins varas iestādes īstenot reformas. Paldies! Paldies, Skelama kungs. Tagad Van Orden kungs, lūdzu. Jā. Paldies, priekšsarētāji. Es atzinīgi vērtēju šo līdzsvaroto ierosinājumu no kolēģa Kelam. Ke Protams, ka mums ir jāiestājās par cilvēktiesību ievērošanu un jāved citus uz reformu ceļa, bet tāpat laikā mums arī jāatzīst, kāda ir realitāte katrā konkrētajā situācijā. Ekstrēmistu klātbūtne, iejaukšanās no citu valstu puses, kas destabilizē režīmu. Un, protams, nepieciešamība nodrošināt tiesiskumu valstī, bet tas eh, nedod tiesības patvaļīgi ārestēt cilvēks. Bahreina ir rietumu sabiedrotais bijis jau ilgu laiku, tīpaši manai valstī. Pēc karaļa iniciatīvas Bahreinas eh, kroņprincis ir izrādījis eh, labas līderu dotības, lai īstenotu visaptarošas reformas, ar kurām varēs uzlabot demokrātijas situāciju un visiem iedzīvotājiem valstī būtu jābūt gataviem konstruktīvi līdzdarboties nacionālā politiskajā dialogā, un Bahreins varas iestādēm ir jāizrāda iecietība un dāsnums. Paldies! Paldies, Vārna Ordena kungs, vai pieņemsiet šāks kungs, kungs jautājumu? Lūdzu, kolēģi! Uzdodiet jautājumu. Paldies! Es eh, ar prieku dzirdēju, Van Ordena kungs, ka jūs esat nobažījies par ārējo iejaukšanos, eh, piemēram, Saudarābijas iejaukšanos Irānā. Tieši mūsu grupa piedāvāja šo atsauci iekļaut rezolūcijā, bet jūsu grupa un tautas partija negribēja šo atsauci. Mums tiešām ir jāskatās plašāka situācija vidējos austrumos. Uh, Uh, un jācenš risināt problēmas ar Bahreinu, jo ir vēl smagāks krīzes, kas ir jārisina. Tātad vai jūs piekrītat, ka tā ir lieta, par ko vajadzētu bažīties? Jā, kā jau uh, Šāks kundz ļoti labi zina, es, protams, neatsaucos uz Sauda Arābiju. Sauda Arābija ir patiesībā režīma draugs un sabiedrotais. Es runāju par uh, valstīm, kas ir otrā līča pusē. Uh, tā izskaitā Irāna. Paldies, Van Orden kungs. Tagad divas minūtes Deka Aizers kundz, lūdzu. Merci, monsieur le président. Nos résolutions. Paldies, priekšsēdētāji. Ceturtdienas pēcpusdienas rezolūcijas nedrīkst būt pretproduktīvas, ir tīpaši runājot par tik jūtīgu valsti kā Bahreina, kurā pretī statīt, pretstatīt ir šun, sunīti un šīti, kur ir jāņem vērā samierināšanās darbība, ko izteno kroņprincis. Ir trešā gadskārta kopš nepakļaušanās eh, Bahreinā. Eiropas parlaments un startautiskie spēlētāji ir izteikušies, lai aicinātu uz vairāk demokrātijas un atvērtības, bet 15. janvārī kroņprinces ir svērs solā uz priekšu ombuda posteņa izveidošana, īpašās izmeklēšanas vienības izveidošana un ieslēdzīto aizturēto komisiju, kas uzraudzīs ieslodzījumu vietas. Tāpat arī drīzumā tiks reformēts krimināla kodeks. Bet šie projekti varētu būt arī izmantoti kā dūmu aizseks. Un ir ļoti rūpīgi jāseko notikuma attīstībai šajā valstī, atbalstot reformas valstī. Paldies, Dekaizers kundze. Tagad divas minūtes veržjā kundze, lūdzu. Bahreinu plosa nopietnas represijas nu jau tri, kā trīs gadus tiek apspiesta jebkura veida opozīcija, no iekšpuses un no ārpuses. Mēs zinām šo reģionu, mēs redzam, kas um, attīstās, kas stagnē, un mēs redzam šādu notikumu instrumentalizāciju, kā arī to dūmu aizsagu, kur aiz, aiz kur mums tiek mēģināts iestāstīt, ka šeit ir eh, konflikts starp sunītiem un šītiem. Mēs arī redzam, kas tiek darīts ar lielā Saudarābijas brāļa palīdzību. Bahreinu drosme pelna cieņu. Tāpat nedrīkst reformas eh, eh, uzskatīt pār pilnīgi notikušām, eh, apzinoties, ka aizvien eh, jauni oponenti tiek eh, ieslodzīti. Šajā valstī ir 3000 politi ieslodzīto. Visi zina, ka Bahreinā valda nevis princis, bet viņa onkulis premjerministrs nu jau daudzus gadus. RSF izpratnē. Bahreina ir interneta draugu valsts Un es gribu nosaukt Nabilu atšādu cilvēku Bahreina cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāju Abdul Hadi Al-Kavadža, kas tika spīdzināts un notiesāts uz mūža ieslodzījumu pastāva nolīgums ar līča valstīm par sadarbību, kurā nav iekļauta cilvēktiesību uh, klauzula. Tāpat arī Bahreina ir viens no galvenajiem ieroču iepircējiem. Tas ir jāpaturprātā. Paldies, Veržjā kundze. Tagad vārds Šākas kundzei divas minūtes, lūdzu. Thank you very much, President. Paldies, priekšsarētāji, komisārkungs, kolēģi, nemieri un cilvēktiesību pārkāpumu. Eh, Bahreinā nav aizēnojama ar to, ka tiek sponsorēts eh, CNN, CNN kanālā eh, Pasaules ekonomikas fórums saruna gaitas un valdība nav spējusi reaģēt uz iedzīvotāju sūdzībām, turpinājums pārkāpums. Es vēlreiz uzsveru, nav nepieciešama iejaušanās no Saudās Arābijas vai Irānas puses. Tā vietā, bet ir ziņojums vai arī periodiskais pārskats ir vienkārši jāīsteno un viss. Tāpat ir nepieciešams īstenot arī vairākas citas steidzamas reformas tas, ka eh, notiek eh, cilvēku nolaupīšana un tiek eh, izmantot speciāls militārās tiesas, lai tiesātu cilvēkus, kas izsakās pret valsti, tāpat arī ārstis nedrīkst ierobežot viņu darbībā. Ir jāievēro arī Bahreins parakstītā konvencija par bērnu tiesībām. Šajā konvencijā Mēs šajā rezolūcijā mēs arī aicinām eh, un ceram, ka eh, tiks ievies moratorijas eh, nāvs sodiem. Atklātī Al-Havadža nav apbrīvots, ne arī Nabils Radžabs un Ibrahim Šarifs. Mēs vēlreiz aicinām atbrīvot visus politiskos ieslodzītos un cilvēktiesību aktīvistus. Un pozitīvāk skatoties, ceru, ka Arāba līga spēks izveidot cilvēktiesību tiesu, un tas būs kā katalizators un atgādinājums, ka cilvēktiesības ir jāīsteno un jāievēro ne tikai Bahreinā, bet visā reģionā. Paskatoties plašāk uz tuvējiem austrumiem, mēs redzam, ka tās problēmas, kas Bahreinā ir atrisināmas, tiks beidzot atrisinātas, lai globālā skatuvē mēs redzētu ne tikai demonstratīvs pasākums, bet arī uh, kaut kas tik mainīs pēc būtības un ka es varētu kā deputāti ierasties valstī un man netikt atteikt vīzu. Paldies! Paldies, Šākas kundze! Kā pēdējais no autoriem izteiksies Šlītera kungs. Pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji! Manuprāt, uh, Ir labi, ka ne Saudārābija, ne Irāna neiejaucas Bahreinas lietās, bet mums arī nevajadzētu pārāk daudz iejaukties, piemēram, eksportējot ieročus uz šo valsti. Jādomā arī par to, ka um, dažādos citos veidos mēs šo situāciju varbūt ietekmējam. Mums vajadzētu drīzāk rūpēties par to, lai šī situācija nesāsinātos. Uh, Bahreinu jau neapdraud no interneta vai uh, tas, ka ārsti visiem grib palīdzēt eh, bez diskriminācijas. Bahreinu apdraud tas, ka karaļnama pārstāvji uh, uzskata, ka Viņi var apturēt eh, debatas un demokrātiju un cilvēktiesību īstenošanu. Viņi grib paturēt spēkā uh, eh, nāvis sodu un spēkā šīs īpašās tiesas, militārās tiesas. Tas taču ir Bahreinas nākotnes apdraudējums. Mums ir jāpāršķir eh, jauna lapuse, jāmeklē jauni veidi, kā uh, uh, iet nākotnē un nevajag vienmēr skatīties pagātnē. Paldies, Šlieter kungs, tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Vispirms Kārkals kundze, lūdzu vienu minūti. Puhemies, olemme käsitelleet Bahra. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vairāk kārt esam runājuši par situāciju Bahreinā. Un tas neko nav devis. Es gribētu īpaši tīpaši runāt par izteiksmes brīvības problēmu. Bahreina ir 65. valsts kopīgajā statistikā, tā ir pakāpusies par sešiem punktiem uz leju. Vairākiem mēdiem ir liekta iekļūt šajā valstī kopš 2011. gada. Un pastāv pašcenzūra, ir paredzēti smagi sodi. Ir Bahreinas slimējas tādas apsolījušas reformas, bet vēl aizvien ir ļoti daudz darāmā un nav saprotams, kā Arābu e, valstu līgas tiesa var strādāt, nerespektējot cilvēktiesības šajā valstī. Es ceru, ka tiks e, veikti efektīvi pasākumi. Paldies! Paldies, Korhaus kundze. Tagad Repo kungs, lūdzu. Arvoisa puhemies, Barani. Paldies, priekšsēdētāji cilvēktiesību situācija Bahreinā ir visai drūma. Varas iestādes izmanto nepieļaujamus līdzekļus, lai nepieļautu demonstrācijas, mīda kājām izteiksmes brīvība, daudzi aktīvisti un cilvēktiesību aizstāvji ir uz, notiesāti uz ilgiem cietuma sodiem sociālie mēdīji ir viens no izteiksmes līdzekļiem, tam ir jādod piekļuvi ikvienam Bahreinas iedzīvotājam. Ir nepieciešams uzlabot cilvēktiesību situāciju šajā valstī. Ir jāuzklausa tautas grība un ir jānotiek nacionālajam dialogam. Eiropas Savienībai ir jāiejaucas šajā situācijā, kas pastāv Bahreinā. Bahreinas iedzīvotāju eh, cietumos ir ļoti daudz politi ieslodzīto. Tie ir jāatbrīvo maksimāli drīz. Paldies. Paldies, Repo kungs, un tagad vienu minūtu pausēt kungam, lūdzu. Nāmen. Priekšsādātāji, es šeit runāju arī kolēģis Nīblers vārtā. Viņa ir mūsu delegācijas vadītāja attiecībā uz līča valstīm. Mēs Bahreinas situāciju vērtējam ar bažām. Protams, mēs cīnāmies par cilvēktiesībām un prasām tieši šajos trijos eh, konkrētajos gadījumos iestādēm nekavējoties rīkoties. No otras puses, mēs nedrīkstam arī tik vienpusīgi diskutēt, kā daži šeit izteicās. Man pirmā saruna ar eh, Bahreinas valdnieku bija pirms 30 gadiem. Jau toreiz eh, bija tādas sadursmes sunīti un šīti. Uh, Irānas uh, imperiālās tieksmes, uh, un tas notiek vēl šodien. Un eh, mums ir jāsaprot, ka Bahreina mēģina rast uh, um, dialogu un samierināšanos gan reliģijas, gan citās jomās, un viņiem ir tāda konstruktīva loma, un tas attiecas gan uz karali, gan uz kroņprinci. Un tāpēc mums vajadzētu aktīvi iestāties par cilvēka tiesībām, bet arī skaidri pateikt, ka mēs atbalstām miera uh, centienus valstī un uh, esam arī par šo uh, tiesu, kas tiks veidot. Paldies! Paldies, Pausāt kungs, tagad Geringa Deoderbergs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji cilvēktiesību pārkāpumi Bahreinā rada tiešām nopietnas bažas e, globālai sabiedrībai. Varas iestādes valstī bieži vien ignorē pamatiesības, vārdbrīvību, pulcešanās brīvību, tiesības uz protestiem. Uh, iedzīvotāji aizvien vairāk kļūst par nepamatotu arestu upuriem, kā Nabila Rahad gadījumā, kurš bija Bahreinas cilvēktiesību centra vadītājs un divus gadus atrodas apcietinājumā. Abdul Hadī Al-Havadža tika apcietināts par miermīlīgiem protestiem, un Ibrahim Šarifs, kas ar labi pazīstams opozicionārs, kurš 2011. Eh, gadā tika arestēts par mirmīlīgiem protestiem. Šie cilvēki un vēl daudz citu ir kļuvuši par upuriem šādā jau vēršanās pret opozīciju, ir nepamatot aizturēti un spīdzināti. Ir nepieciešams prasīt eh, lai valdība pilnībā īstenotu 2011. gada izmeklēšanas eh, komitejas ziņojumu ieteikumus. Paldies! Paldies, eh, Geringen Deodarbergs kundze! Mēs uh, varam izlaist brīvā mikrofona procedūru, jo neviens nav pieteicies, un uzreiz došu vārdu Fīls kungam no komisijas. Lūdzu. Thank you, Mr. President. Uh, Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Ļaujiet man vispirms uzsvērt, ka augstā pārstāve un komisijas vicepriekšsēdātāja ļoti cieši seko situācijai Bahreinā. Eiropas Savienība ir eh, tikusies ar vietējām iestādēm augstā līmenī un arī ar eh, visām uh, sabiedrības daļām Bahreinā kopš uh, sākās šie te nemieri 2011. gada februārī. Augstā pārstāve atzinīgi vērtēja to, ka Bahreins kroņpircis, kronprinces pēc karaļa eh, lūguma eh, nesen noturēja plašas sarunas ar eh, dalībniekiem konsensuālajā dialogā, jo īpaši piedalījās uh, Ali Salmans uh, un pirmo reizi kopš uh, 2011. gada februāra tas notika. Šajā būtiskajā a, situācijā mēs uzskatām, ka li, kopš tā laika a, veiktās konsultācijas varētu bruģēt ceļu uz ilgtermiņa samierināšanos un ilgspējīgām reformām Bahreinā. Mēs vēlreiz aicinām visas puses atturēties vardarbības izmantošanā un sadarboties bez jebkādiem priekšnosacījumiem. Uh, Un esam vienmēr uzsvēruši, ka ilgtermiņa samierināšanās procesā ir nepieciešama mērenība un konkrēti uzticēšanos veicinoši soļi no visām pusēm. Tā skaitā ir jāatlaiž brīvībā tie, kas ir arestēti par viņu mierīgajām politiskajām aktivitātēm. Un tādējādi izvairoties no politizācijas sabiedrībā. Eiropas Savienības cilvēktiesību pārstāvis Stavros Lambrinīdis apmeklēja Bahreinu jūnijā, un viņam bija iespēja apmeklēt eh, dažus no aizturētajiem, kas ir aizturēti par politiskiem aktivitātēm. Mēs eh, turpināsim cieši novērot situāciju, kā tā attīstīsies. Eiropas Savienība augst novērtē Bahreins iestāžu veiktos uh, soļus un pasākumus, lai ieviestu rekomendācijas, ko ir sniegusi Bahreins neatkarībā izmeklēšanas komiteja, tādējādi uzlabojot cilvēktiesību situāciju. Bet vēl daudz, kas ir jādara, un mēs arī turpmāk aicināsim Bahreinu pilnībā un uh, uh ātri ieviest uh, ieteikums, ko deva šī Bahreinas komiteja un arī cilvēktiesību ieteikums periodiskajā pārskatā. Un mēs uh, arī turpināsim kontaktus ar uh, Bahreinas iestādēm, runājot par nesodāmības apkarošanu un atbildības veicināšanu, tā skaitā ar valsts prokuroru biroju, ar ombudu un arī ar um, ieslodzīto komisiju un Nacionālo cilvēktiesību uh, institūciju. Un uh, viņiem vajadzētu spēlēt būtisku lomu šajā situācijā pilnībā un neatkarīgi izpildot savu mandātu. Šīm institūcijām ir jāsasniedz konkrēti rezultāti, lai iegūtu cilvēku uzticību. Mēs uh, uzskatām arī, ka Juan Mendesa uh, apmeklējums, kas ir uh, ANO īpašais uh, sūtnis par uh, spīdzināšanu vai jebkāda cita nepiemērota izturēšanos, būtu ļoti svarīgs signāls, lai novērtētu panākto progresu. Un visbeidzot, es gribētu sirsnīgi pateikties Eiropas parlamenta delegācijai par paveikto. Tā ir parlamenta delegācija ar Arābijas pussalu Un um, mēs atbalstām parlamentu centienus uh, strādājot ar Bahreinu. Paldies! Paldies, Fīls kungs. Uh, tagad ir iesniegti seši rezolūcijas priekšlikumi. Līdz ar to debats ir noslēgušās un tūlīt balsosim par šiem priekšlikumiem. Sāksim balsot ar uh, tā ir zemes situācija. Tur ir tikai viens balsojums par kopīgu rezolūciju, kur iesniegušas piecas politiskās grupas, nav nekādi grozījumi, līdz ar to galīgais balsojums, kurš par, pret, atturas